Irānā. Mēs esam atbildīgi gan kā cilvēki, gan kā deputāti. Mums ir jāizskauž šādas uh, neģēlības un Eiropas Savienībai beidzot ir jāsāk rīkoties. Paldies, tūpiem priekšsēdētāji. Tagad runāsim par Portaša kunga ziņojumu par Eiropas globalizācijas uh, pielāgošanas fondu finansēšanu. Tagad došu vārdu pašam referentam. Lūdzu. Obrigado, senhora Presidente. O relatório. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis ziņojums, ar ko es jūs vēlējos iepazīstināt, ir radies vairākās politiskajās grupās, un mēs izstrādājām arī mm, vairākus lielu skaitu grozījumu. Mēs runājam par bezdarbu un par cīņu pret to. Es esmu ēnu, es vēlējos pateikties ēnu referentiem no nodarbinātības komitejas par viņu labo sadarbību. Mēs vēlamies palīdzēt kolektīvo atlaišanu upuriem visā Eiropas Savienībā. Man ir divi secinājumi piedzīvojam. Pirmām kārtām krīzes sociālās sekas, protams, mēs jutīsim vēl ļoti ilgi, pat tad, kad eh, savus soļus uzsāks ekonomiskā atveseļošanās. Un šī kolektīvā atlaišana no darba, protams, vēl nav apstājusies. Diemžēl tās ir, tā ir tāda iezīme, kas raksturo mūsu valstis. Uh, Mums vajadzētu uzdot jautājumu, ja mēs vēlamies līdz 2020. gadam izmantot šo globalizācijas pielāgošanas fondu, tas ir īstenībā vienīgais, vienīgais uh, Eh, instruments, kas mums ir šādā jomā, eh, tātad vai mēs vēlamies līdz 2020. gadam palīdzēt eh, bezdarbniekiem ar šī fonda finansējumu. Mums, protams, šie cilvēki ir jāatbalsta, ir jāveic kvalifikācijas programmas, ir jāpiedāvā viņiem reintegrācija darba tirgu, jāpiedāvā jaunas iespējas. Protams, mums ir jāuzņems arī politiskā atbildība. Kāda ir man otrā ziņa, ko gūs sagatavojot ziņojumu? Es domāju, ka fonds sāka darboties ļoti veiksmīgi, bet eh, tā reglaments laika gaitā tika grozīts. Un eh, šo grozījumu rezultātā eh, daudz lielāks cilvēku skaits var baudīt priekšrocības, izmantojot fonda līdzekļus, bet joprojām pastāv arī liels problēmas skaits. Ja mēs runājam par kolektīvo atlaišanu no darba, uh, kopš prasības iesniegšanas brīža un finansē, līdz finansējuma saņemšanai bieži vien paiet no 7 līdz 12 mēnešiem. Tas ir pārāk ilgi. Un es esmu ļoti norūpējis par to, kādas sociālās sakas tas atstāja sabiedrībā. Ļoti daudzi darba ņēmēji nevar izmantot šī fonda līdzekļus. Un tādā veidā viņi bieži vien, uh, nu, it kā pazūd statistikā, viņi vairs, uh, viņiem vairs nav drosmes pieteikties darbā, un ja nav nekādu darba interviju, ja nav kandidatūru, tad bieži vien uh, ir arī ļoti liels problēmas. Un mēs runājam arī par uh, nacionālo kvalifikāciju atzīšanu un uh, Tādēļ vajadzētu pieprasīt, lai pēc iespējas ātrāk uh, tiktu veikta šī procedūra un jāparūpējas, lai fonds kopš 2013. gada kļūst par pas pastāvīgu orgānu. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, mums ir jāveic arī vairāk vienkāršojumu, bet ir arī uh, daudz uh, cilvēki, kas ir nobežījušies, ka viņi saņems mazāk finansējuma, ja tiks ieviestas stingrākas normas fonda darbībā. Bet uh, ir eh, jābūt iespēja fonda līdzekļus eh, izmantot arī nekavējoties, ja tas ir nepieciešams. Un ir jādomā arī par to, ka šī uh, taupīšana, kas tagad ir vērojama visās dalību valstīs, atstās ietekmu uz visu ekonomiku. Mēs runājam par kolektīvo atlaišanu no darba un mēs vēlamies palīdzēt uh, šīs parādības upuriem. Ir jāparūpējas par to, lai šiem cilvēkiem tiktu pievērsts tikpat daudz uzmanības kā finansiālai sistēmai un mūsu bankām jo tās tika glābtas. Šeit mēs konkrēti runājam par ētiku, mums vajadzētu labi attiekties pret saviem darba ņēmējiem. Es uzskatu, ka mēs esam sociāla Eiropa un tādai mums ir jāpaliek. Paldies, tagad būs brīvā mikrofona procedūra, saka. Priekšsēdētāji mm, ir jau pieteikušies vairāk runātāju, nekā ir iespējams dot vārdu, un pirmā uzstāsies Bazēs Kukundze, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos norādīt uz vairākiem aspektiem, ja mēs runājam par uh, globalizācijas pielāgošanas fondu finansēšanu un tā darbību. Rumānija ir valsts, kas ir ļoti smagi cietusi globalizācijas um, sakarā, un mēs nesam izmantojuši šī fonda līdzekļus. Kādēļ tas tā notika, ir jāizvērtē arī kritērija, pēc kādiem tiek piešķirt fonda līdzekļi. Globalizācijas fonds, ja tas būs pietiekami elastīgs, būs labs instruments. Mums ir eh, jāpadomā arī par iespējamo eh, juridisko ietvaru, eh, pateicoties kādam varētu izmantot fondu līdzekļus. Un pēdējo divu gadu laikā Rumānijā, esam, Rumānijā esam piedze, pieredzējuši uh, bezdarbnieku skaita palielināšanos. Mēs esam veikuši ļoti daudz struktūru pasākumu un īstenībā bez globalizācijas pielāgošanas fonda varbūt daudz kas būtu daudz vienkāršāk. Paldies! Eh, paldies! Eh, es eh, vēlējos izteikties ļoti lakoniski. Es domāju, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir ārkārtīgi nozīmīgs un to ir jāsargā. Tie cilvēki, kas ir strādājuši ilgus gadus un pēkšņi uh, tiek atlaist no darba, viņi ir jāatbalsta un viņiem ir jāpalīdz. Kāds vēlētājs man nesen uzrakstīja vēstuli, viņš teica, ka viņš vēlas izmantot šī fonda līdzekļus, tātad viņš vēlas uh, būtu ieguvējis no tā, bet eh, konservatīva liberālā koalīcija apvienotajā karalistei saka, ka ir jāpieliek punkts fonda līdzekļu izmantojamam, bet jāņem vērā, ka tas ir fonds, kas sniedz palīdzību strādājušiem cilvēkiem, un tā, kā tāds instruments tas arī ir jāplūko. Mums savi darba ņēmē ir jāizsargā, un, protams, ir jāpadomā arī par konkrētām korekcijām fonda darbībā. Es vēlējos atbalstīt tā izveidi, tā darbošanos, un, protams, tas ir jāizmanto vis atbilstošākajā veidā. Paldies, tagad Kelī kungs. Thank you very much. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlējos pateikties referentam par viņa veikto darbu. Manā vēlēšana apgabalā tika izmantots globalizācijas pielāgošanas fonds, un mēs pieredzējām patiešām patīkams attīstības tendences. Un īstenībā cilvēki to uh, aprakstīja kā dāvanu, ko tiem ir pasniegusi Eiropas Savienība. Un īstenībā tā bija arī galvenā fonda izveidas ideja, bet eh, nevienmēr viss ir norisinājies tik jauki, ņemot vērā arī valsts aģentūru darbus un Eiropas komisija vai arī eh, kādi citi spēki ir mm, likuši arī zināms sprunguļus ceļā eh, fonda līdzekļu saņēmējiem. Uh, Ja cilvēks vēlas uzņēm, pats uzsākt uzņēmēju darbību, e, viņš var e, izmantot fondu līdzekļus, tiek e, noteikts kopš brīža, kad viņš iesniedz pieprasījumu, kad viņš saņem šos līdzekļus, un bieži vien procedūra ir pārāk sarežģīta. Paldies, paldies. Tagad Dārdenkungs lūdzu. Merci, chers collègues. Les débats en commission. Paldies, paldies, dārgie kolēģi. Es eh, vēlējos pateikties referentu kungam par labi līdzsvarotu ziņojumu un es domāju, ka mums arī nākotnē vajadzētu diskutēt par globalizācijas pielāgošanas fondu, iesaistot šajās diskusijās arī uh, sociālos partnerus. Ja mēs runājam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, arī tie ir jāiesaist šajās diskusijās. Uh, Bet ne, neatkarīgi no globalizācijas fonda, neatkarīgi no visām saistībām, mums ir jāpārdomā arī Eiropas virzība nākotnē, vai mēs joprojām atbilstam sociāls Eiropas principiem. Ja notiks dalītā balsošana un e, no ziņojuma pazudīs vairāk panti, tas būs ļoti bēdīgi, jo es tomēr ceru, ka kolēģi parūpēsies par to, lai šis instruments tomēr saglabētos, balsojot lūdzu par šo ziņojumu, un mēs nevēlamies, lai šis instruments pazūd. Paldies tagad, Ilda Figureido kundze, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos runāt par trim aspektiem. Pirmām kārtām prevencijas pasākumi. Tā ir procedūra, kas jāizmanto, lai varētu atveseļot uh, lielos uzņēmumus mūsu Eiropas Savienībā. Tālāk finansējuma izmantošana. Jāņem vērā, ka daudzi cilvēki ir atlaisti no darba struktūrālu pārmaiņu dēļ, un fonda līdzekļus nevar izmantot, lai mēģinātu šīs struktūrālās pārmaiņas notušēt. Trešām kārtām uh, Mēs vēlamies, lai uh, 65% tiktu paaugstināt vismaz līdz 85%, lai globalizācijas upuri varētu saņemt vairāk līdzekļu, jo viņi ir visvārīgākā sabiedrības daļa un viņiem ir jāpalīdz visātrāk, bet diemžēl pagaidām tāds nenotiek. Paldies, tagad došu vārdu Čelos kungam, lūdzu. Doamna prezident, messieurs mesdames les députés pour commencer je tiens tout d'abord à féliciter. priekšsēdētājas kundze cienījamie deputāti vēlos vispirms komisijas vārdā pateikties referentam par ļoti labu darbu. Mēs uzskatām, ka ziņojums ir ļoti visaptērošs. Un paldies, protams, arī par sadarbību ar ēnu referentiem. Ziņojums ir tapis īstē laikā, jo to varēsim ļoti labi integrēt komisijas darbā lai strādāt pie divām svarīgām lietām. Nu, vispirms jāatcerās, ka mums ir krīzes situācija, līdz ar to ir nepieciešams atbalstīt cilvēkus, kas ir zaudējuši darbu. Ir ja tīpaši, ja tas ir noticis globālas krīzes rezultātā, šeit var nodrošināt attiecīgu līdzfinansējumu. Nu, tad jautājums ir, vai mēs šādas atkāpes paturēsim spēkā, vai arī atgriezīsimies gal galā līdz 50% līdzfinansējumam. 2013. gads ir tas brīdis, kad ir nepieciešams pārskatīt fonda darbību. Nu, tad jautājums ir, vai, vis, vai šī fonda darbība tiks ņemt vērā uh, vairāk gadu finanšu programmā. Referents runā par to arī, kādēļ vispār šis fonds ir tapis. Manuprāt, ir ļoti pareizi pieturēties pie pamatmērķiem. Tiek runāts par to, ka būtu pareizi izveidot pastāvīgu instrumentu, ko varētu izmantot nākotnē, un arī komisija labprāt izstrādās attiecīgo priekšlikumu. Referents saka, ka ir nepieciešams līdz 30. jūnijam 2011. gadā uzrakstīt starposma ziņojumu, lai konstatētu attiecīgas problēmas un mainīt situāciju. 2011. gada novembrī būs ziņojums gatavs, un, protams, ir jāsagaida šis starposma ziņojums, lai pārbaudītu kritēriju izpildi, piemēram, par to, tāds kriterijs, kas ir saistīti ar fonda efektīvu darbību, ar sociālo partneru, konsultācijām un ar to, kādā veidā uh, cilvēki izmanto fonda līdzekļus. 27 gadījumos vairākos sektoros ir izmaksāta nauda, un dažos gadījumos valstis nepiesakās palīdzībai tikai 80 miljoni eiro pagaidām ir izlietoti. Un gandrīz vai 40% tiks atmaksāti atpakaļ. Šie skaitļi attiecas tikai un vienīgi uz izmaksām saistībā ar sākotnēju regulu un regulas grozījumi nozīmē arī to, ka pieteikumu skaits ir palielinājies un attiecīgi arī pabalsta saņēmēju skaits ir palielinājies. Šeit ir jāskatās, protams, laif, laika griezumā, un komisija gribētu pātrināt tagad procedūru, bet tas reāli nozīmē arī to, ka ir jāuzlabo organizācija. Tā lai dalību valstis arī budžeta iestādes strādātu efektīvāk, arī Eiropas parlamentam ir jāsadarbojas efektīvāk tā, lai mēs varētu iekļauties laika grafikā. Šādā veidā vismaz daļai varēsim šos laika kavējumus apkarot. Un tad arī no dalību valstu puses ir nepieciešama reakcija, pēc iespējas ātrāka reakcija uz situāciju, un tad komisija 3-4 mēnešus maksimāli varētu vērtēt šādu pieteikumu. Nu, kā jau teicu, tad mēs redzēsim, vai būtu nepieciešams turpināt fonda darbību pēc 2013. gada, un vai šis fonds ir jāizskatā arī plašākajā kontekstā, respektīvi vairāk gadu finanšu programmā, vai būtu nepieciešams izveidot pastāvīgu fondu Un diskutējot par jaunu regulu, tad, protams, arī šāda iespēja ieņem vērā, jānodrošina konsultācijas ar dalību valstīm un ar citām ieinteresētām pusēm, un es domāju, ka referents iekļaus noteikti arī citu deputātu priekšlikumus, lai uzlabotu savu ziņojumu un lai arī fonds varētu darboties pēc iespējas efektīvāk un kļūtu par veiksmīgu solidaritātes instrumentu. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. 12.30 rītdien ir paredzēta balsošana. Un tagad Lehnera kunga ziņojums uh, komerc reģistru sadarbība. Un tagad lūdzu Lehnera kungs. Tas nu četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji.